kopienas likumdošanā noteiktās pilnvaras, un mēs noteikti to ievērosim. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Ticiet man, ja es kaut ko gribu sac, varētu sacīt, eh, kā valsts no bijušās komunistiskās valsts, es zinu, kāda ir situācija, man tā ir pazīstama. Man ir tāds iespējas, ka šī situācija ir līdzīga tai, kāda mums bija Rumānijā. Ar šo es gribētu beigt šīs diskusijas un pāriet pie nākošā darba kārtības punkta Pasaules bankas stratēģija enerģijas jomā. Referente ir Kēleres kundze. Viņai vārds uz piecām minūtēm. Lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies! Šodien 1,5 miljardu cilvēku cilvēkiem nav pieejas elektrībai, taču pieeja enerģijai ir pamatprasība, lai varētu izskaust nabadzību, kurā šie cilvēki dzīvo. Enerģijas eh, piegādai jābūt ir vispārējai, pieejamai visiem. Un te ir arī jānovērš šķēršļas atšķirības starp uh, pilsētu un ciemu lauku iedzīvotājiem. Un arī ilgspējīga enerģijas piegāde nodrošināšana ir ļoti svarīga, un jo īpaši attiecībā uz atjaunīgo enerģiju. Taču enerģijai jābūt ne tikai drošai un uzticamai, bet tās uh, iegūšanai jāņem vērā arī citi aspekti, tādi kā vides noplicināšanās, deforestācija, klimata izmaiņas un veselības problēmas. Un šie aspekti netiek ņemt vērā fosilā kurināmā veidošanā. Klimata krīze arvien vairāk kaitē tiem cilvēkiem, kas dzīvo galēji nabadzībā. Fosilie kurināmie izraisa piesārņojumu un rada cilvēku dzīvībai bīstam vidi. Tie ir arī dārgi un cenas arī pieaug, jo vairāk samazinās gāzes un naftas krājumi. Šai šāda pieeja ir neelastīga. Tātad mums noteikti ir ja, jāpievērš galvenā uzmanība atjaunīgai enerģijai un mums ir jāpārtrauc fosilā kurināmā veicināšana. Tikai atjaunīgā enerģija, tā savoti var būt uzticami. Šie avoti neizsīks un daudzās jaunatiesības valstīs arī šie avoti ir plaši pieejami, tas attiec uz saules un vēja enerģiju. Un ļoti burtiskā nozīmē šie avoti var sniegt atbalsta cilvēkiem, stiprināt viņus. Neskatoties uz to, Pasaules banka savā enerģētikas stratēģijā turpina sekmēt fosilo kurināmo. Un eh, te ir novērojams, ka preferences nav atbilstošas mūsu politikai. Pasaules banka. Mm, nenovēro, kāds ir iespējas uz um, fosilā kurināmā iespējas. Un jaunatīstības valstis uz gadu desmitiem tiek ierobežotas uh, šo avotu izmantošanā. Viņas paliks iepakaļ. Šāda politika neveicina caurskatāmību un uh, arī Pasaules bankai ir jāizvirza skaidri kritēriji, kas veicinātu atjaunīgo enerģiju. 40% no Pasaules eh, bankas eh, līdzekļiem tiek novirzīti starpniekiem, un jo īpaši uz ieguves firmām. Taču runājot par valsts investīcijām, nav pieejama informācija par šiem starpniekiem. Un nav skaidrs, kas īsti notiek ar šiem uh, starpnieku līdzekļiem. Stratēģijā ir atrodami lieli hidro Mm, liels hidrostacijas tādas tur ir paredzēts. Un eh, cilvēki to dēļ, šo staciju dēļ ir spiest pamest savas ēkas, savas mājas, un tas nav tautu cilvēku iedzīvotāju interesēs. Un uh, oglekļu noglabāšana nepadara ogļu izmantošanu par ilgspējīgu. Šis CO2 vienalga pastāv, un neviens nevar nodrošināt to, ka miljoniem gadu CO2 tā arī paliks zemes zīlēs. Tā ir spēlēšanās ar eh, zīlēšanu. Neviens nezina, ko darīt ar atkritumiem, kurus uh, rada fosilā kurināmā izmantošana. Neskatoties uz to, rezolūcijā atrodamai arī daži labi punkti. Piemēram, mazā apjoma vietēja ražošana un arī atjaunīgā enerģija lauka vidos, biodegvielas izmantošana. Un visbeidzot, mēs gribam panākt, lai tiktu sekmēta modernās tehnoloģijas pārnes. Intelektuālās uh, intelektuāla īpašības, intelektuāla īpašuma tiesībām ir jātīstās. Tehnoloģija ir jāpadara pieejama. Un šāda bija mūsu virzība klimata diskusijās, un mums ir jā, jāievēro mūsu apņemšanās. Kelleres kundze, vai jūs pieņemat zilo karti no Mārtina kunga? Protams, saka Kelleres kundze. Lūdzu, Mārtina kungs, vārds jums 30 sekundes. Paldies! Es varu tikai sveikt eh, jūsu sacīto. Es varu tikai uzteikt jūsu analīzi, taču jautājums ir tāds. Mē, mums šīs problēmas ir pazīstams no jau divas dekādas. Vai tā kā jūs esat eh, pētījis šo jautājumu daudz dziļāk, vai ir eh, kāds iemesls optimismam, ka varbūt varētu panākt, lai Pasaules banka dodas pareizajā virzienā? Vai ir pamats šādām domām? Jā, saka Kelly, Keller kundze. Tiešām mēs par šo tēmatu spriedām jau vairāk par 20 gadiem. Un mēs ceram, ka Pasaules banka mācīsies no šīm diskusijām, jo visi piekrīt, ka atjaunīgā enerģija ir atslēga. Ir redzētas nelielas izmaiņas šai stratēģijā, nedaudz virzībā uz atjaunīgo enerģiju, taču vēl ar vienu šī stratēģija pārāk daudz. Uh, Uh, uzmanības veltīja fosilam kurināmajam, un tas attiec uz projektiem, kas nav ilgspējīgi un nav vidē draudzīgi. Mēs vēlamies, lai Eiropas enerģētikas policija, politika uh, darītu, sniegtu savu ieguldījumu arī jaunatīstības valstīs. Un tātad enerģētikas policija, politika ir jābūt strateģiski ilgspējīgai. Paldies! Paldies, Kellers kundze, saka priekšsādātājs. Un tagad vārds jums, komisāra piebalga. Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka es pavisam cieši paudu savu nostāju. Un es gribētu uzsvērt to, ka Pasaules bankas enerģētikas stratēģija ir uzteicama, uzteicama jo tā jo īpaši nodarbojas ar attīstību. Um, ir pilnīgi pamatot apgalvot, ka Pasaules banka ir līderis pasaulē stratēģijai jaunatīstības valstīm. Un šie jautājumi mums ir jāskata pavisam nopietni. Taču tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst dažus elementus, kas ir ļoti svarīgi meklējot atbildi šai stratēģijai. Vēl ar vienu pastāv daudz mājasaimniecību, kurām nav pieejama pilnīgi nekāda enerģija, nekāda elektrība. Un mēs jau pāris gadus par to spriežam, bet uh, ievērojami ieguldījumi enerģētikas jomā vēl ar vien nav piedzīvoti daudzu miljonu īpaši subsahāras iedzīvotāju mājās. Tātad mums jāapzinās, cik liels ir šis izaicinājums. Otrakārt, mums jāņem vērā izaugsme. Katra no šīm valstīm ir ceļā uz attīstību, un tā ir liela prasa, tā, tām ir liela prasība pēc attīstības. Un, protams, ka šai attīstībai jābūt atbilstošai, uh, atbilstošam nodrošinājumam. Un treškārt ilgtspējība un prognozējamība. Tas, ko dara enerģētikas joma, ir secināms pēc eh, tām uh, Eh, sekām, kas, tiek, eh, kas novērojams dabā. Te mums arī jāskatās uz fosilā kurināmā cenām. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka fosilā kurināmā cenas nākotnē tikai pieaugs. Es, protams, gribētu, lai tas nebūtu drīz, bet arī tas jāņem vērā šai stratēģijai. Un visbeidzot, es tiešām ceru, ka Eiropas parlaments pievērsīs uzmanību zaļajai grāmatai par stratēģijas orientēšanu. Te mēs īpaši pievēršam uzmanību atjaunīgai enerģijai jaunatīstības valstīs. Tas ir galvenais pīlārs Eiropas Savienības enerģētikas jomā. Jo tad, ja mēs nedarīsim savu darba daļu, uh, tad maz ticams, ka mēs pārliecināsim Eiropas, eh, pārliecināsim Pasaules banku un citus, ka šie ir jaunie enerģijas avoti, uz kuriem jāvirza ieguldījumi. Mums tātad ir jāpalielina investīciju apjoms atjaunīgajā enerģijā. Mums ir nepieciešama drosme. Protams, tas prasa daudz finanšu līdzekļu. Te ir nepieciešama in ieguldījumu. Taču, ja mēs paraugos uz uh, cenu perspektīvām fosilajam kurinājumajam, tad skaidrs, ka atjaunīgai enerģijai jābūt ir enerģētikas jomas centrā jebkurā pasaules daļā. Un tas arī būtu garantija tam, ka mēs varam š, īstenot izmaiņas šajās valstīs. Un vēl te ir plašs potenciāls. Es zinu, ka hidro spēkstacijas ir tāds kā izaicinājums. Taču tad, ja tiks eh, īstenots eh, ilgspējības eh, analīz, analīzes darbs, tad daudzas valstis iestāsies par hidroenerģiju. Protams, ka šie projekti ir arī plaši, apjomīgi, taču mums ir jārāda savs paraugs. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības politikas zaļo grāmatu, kurā arī tiek eh, virzīts atjaunīgās enerģijas, tad arī, un arī parlaments atbalstīs šo virzību, tad mēs varam gaidīt, ka arī citas iesaistītās puses Tā izskaitā Pasaules banka mazāk gribēs finansēt fosilā kurināmā projektus. Un Pasaules banka ir izveidojusi sešus kritērijus nākotnes projektiem. Tātad Pasaules banka ir ļoti aktīva šajās debatīs. Pasaules banka ir mūsu sabiedrotais, nevis kāds no kā mums jābaidās taču mums ir jāizrāda savu līderība enerģētikas jomā. Vēl es gribētu runāt arī par Pasaules investīciju banku. Eiropas investīciju banka ir piešķīrusi 3,1 miljardu jaunatīstības valstīm. Šis instruments ir paredzēts eh, klimatam draudzīgu projektu finansēšanai. Nav neviena projekta, kas ir eh, vērsts uz fosilā kurināmā ražošanu. Bet šie visi projekti ir saistīti ar eh, vēja, saules un hidroenerģiju. Āzija, Latīņa Amerika un citas valstis, eh, kas ir daļa no Eiropas eh, kaimiņa attiecību politikas, arī saņem finansēju laikam no 2011. līdz 2013. gadam, lai varētu pielāgoties klimata izmaiņām reģionā. Priekšlikums uzsver to, ka Eiropas investīciju bankas noteikumiem ir jāiekļauj kritēriji par to, ka projektiem jābūt ir sociāli un ekonomiski ilgspējīgi un arī jāņem vērā vides aspekts. Priekšstādātāja kungs, es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir spērus dažus soļus pareizajā virzienā, taču mēs varētu darīt vairāk, lai kļūtu par īsteniem līderiem arī saistībā ar Pasaules bankas enerģētikas stratēģiju jaunatīstības valstīm. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad politisko grupu vārdā tiek dots vārds vispirms Eiropas tautas partijas pārstāvim Svensona kungam. Divas minūtes lūdzu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Diemžēl tas tiek pārnāts vēlā vakarā šodien. Runa ir par līdzekļiem, kas tiktu piešķirti projektiem, kas saistībā ar fosilajiem kurināmiem, bet komisārs jau sacīja, ka Pasaules bankā ir ļoti apzināta enerģētikas stratēģija. Mēs jau varam šeit runāt par tādu kā cukurmais, tas ir ļoti pozitīvs aspekts, bet nav jau runa tikai par šo phasing out. Runa ir arī par tā saukto phasing in, kā tika sacīts. Un vēlos atkārtot diezgan stūrgalvīgi, ka pastāv iespējas Eiropas Savienībai konkrēti iejaukties, rīkoties, lai palīdzētu iedzīvotājiem Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. Priekšsēdētāja kungs, komisārs jau arī agrāk ir dzirdējis, kad esmu izteicies un runājis par cilvēkiem, kas dzīvo vienkāršās būdiņās, divi miljoni eh, mirst pāragri dažādu izstarojumu dēļ, bet Eiropas Savienība arī zina, ka cilvēki mirst, piemēram, tvana gāzes dēļ un var izvairīties no šādiem upuriem. Vajadzētu izvairīties piemēram, no meža izciršanas, no to meža izciršanas, kuras vēl var saglabāt, ir jāpārbauda iespējas, ko var darīt, ko var konkrēti darīt. Mēs tagad runājam daudz par alternatīviem enerģiju avotiem, par vēju, saules enerģiju. Protams, tas viss ir jādara, bet secinājums tas ir tas, kas trūkst. Mums ir iespējas, un Eiropas Savienībai nevajadzētu skriet nopakaļ, bet rast secinājums, risinājums, lai šos fosīlos kurināmos uh, to izmantošanu pamazām apturētu, jo tie vairs arī nav pieejamā daudzumā. Paldies! Nevīben. Paldies! FMD grupas vārdā Arsēnis Kungs. Lūdzu, vārds jums divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra Piebalkungs vēlu sirsnīgi pateikties Kelleris kundzei par lielisko darbu pie šī ziņojuma arī visiem paldies, kas piedalījās ziņojuma sagatavošanā. Viņi redzēja, ka ne viss ir ilgtspējīgs. Visa šī stratēģija, kādu ir Pasaules banka izstrādājis, Kellers kundze arī sacīja, ir lieli projekti, liela mēroga projekti, kas nav ilgtspējīgi. Piemēram, uh, ūdens spēksacīs, citas iekārtas, bet tāds fakts ir. 300% apjomā vairāk ir finansējums uh, projektiem, kas ir mērķēti uz atjaunīgajām enerģijām. Bet Pasaules banka, nu, tas tiešām ir skandāls. Pasaules banka nedomā par vidas kaitējumu caur projektiem, ko tā pati finansē. Un šodien mēs runājam par jaunu finansējumu projektiem, piemēram, palmu eļļas implantācijai. Tas nozīmē, ka viņi nerespektē principus, kādus tai vajadzētu respektēt attiecībā uz free blow from consents, kā tiek saukts. Un Pasaules banka arī neveic pietiekamu analīzi, projektu ci dzīves cikla analīzi. Uh, Tāpēc es ceru, ka šis ziņojums ir skaidrs signāls, tas raidīs skaidru signālu, ir jābūt skaidrai vidas reformai, un to Pasaules bankai ir jāīsteno. Paldies! Liels paldies! Nākošais runātājs Igorens Kungs liberāli un demokrātu vārdā. Divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Pasaules bankas, Pasaules banka, ņemot vērā tās mandātu, cīnās ar, ar nabadzības izkaušanu jaunatīstības valstīm. Lai arī kāds būtu projekts, vienmēr tam ir jābūt vērstam uz tādu mērķu sasniegšanu, kas būtu, kas ņemtu vērā vīdi, sociālo, ekonomisko ilgspējību un, un nabadzības izskaušana ir galvenais mērķis. Taču runājot par mūsu debašu centrālo šo mutisko jautājumu par to, kā tiek eh, Pasaules banka vēl ar vienu ir paredzējis finansēt naftas un ogles, ogļu ieguvas projektus. Pirmkārt, Pasaules bankai ir jāiekļauj izvērtējuma kritēriju, jau pašā sākuma stadijā. Mums jāzina, ko mēs vēlamies novērtēt, un tad ir jāvērtē attiecīgie aspekti tūlīt no projekta sākuma. Un otrkārt, Pasaules bankai un tās partneriem ir jānodrošina eh, laba politiskā pārvaldība aizdevēja valstī un arī saņēmē valstī treškārt ir jā, jāizvērtē, kādas būs izmaksas, tad, ja priekšroka tiek dot vienai, nevis citai, citam enerģijas avotam. Un vēl es arī pateicos par eh, sniegto atbildi Kellers kundzei. Tajā jau tik iekļauts mans sakāmais. Jāņem vērā, ka eh, šādas prioritātes izvirza arī citas uh, organizācijas, piemēram, Eiropas Investīcija banka, un 27 dalībvalsts arī ir Eiropas Investīciju bankas dalībvalstis. Un mēs uh, tomēr. Uh, varam ietekmēt šīs bankas rīcību, taču mums vajadzētu nodrošināt līdzīgu uh, mandātu arī Pasaules bankas ietvaros. Paldies par tās darbu. Liels paldies, turpina priekšsēdētājs. Nākošā runātā ir Marisa Matijas divi pus minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos vispirms sacīt, ka kolēģis darbu augstu vērtēju. Es pilnībā varu atbalstīt kas šeit tika sacīts, arī jautājums, kurus jūs minējāt, un tomēr man ir kāds jautājums, kur neiz, neuzdevu līdz šim, un tomēr uzdošu to. Ir virkne dokumentu, kas ir pieejami, par kuriem mēs neesam runājuši - rezolūcija un tāpat arī citi dokumenti, kas liecina par to, ka Pasaules banka tās projekti, ko tā finansē, ka tiem nav tādas sekmes. Iespējamā enerģētikas stratēģijas izmaiņas 2011. gadam, kādu Pasaules banka plāno, tas tā notiks, mēs zinām, bet mēs nezinām, vai tas tiešām tā būs, un runa ir par to, vai tiešām nabadzība tiks izskausta, uh, Pasaules bankai ir jāpiedāvē līdzekļi, lai nabadzību mazinātu, bet jāņem vērā arī vidas pārmaiņas aspekts. Attiecībā uz fosilo kurināmo tie ar vienu nosaka enerģētikas stratēģiju, kādu Pasaules banks, banka ir izstrādājusi. Es nezinu, vai tam tā būtu jāturpinās. ir radies iespējas, ka līdz 2005. gadam tas tā bija plānots un ka paredzēts ir finansējums arī fosilajam kurināmam. Ir virkni jautājumu un tēmu, kas būtu jāpārunā, un tam ir cieša saistība ar to, ka Pasaules banka finansē šos projektus, un tomēr ir jāpatur prātā vides aspekts, klimata pārmaiņas aspekts. Un šis jautājums ir tas, kas man ir radies. Bet jautājums ir, kāpēc mēs nepieņemam principiālu secinājumu, kāpēc mēs ļaujam, ka tas, kurš maksā, arī nosaka visus kritērijus, kāpēc Pasaules banka nosaka pasaules enerģētikas stratēģiju. Ja mēs pieņemam lēmumu, tad Es domāju, ka enerģētikas stratēģija arī pasaules mērogā ir jākoordinē, proti arī apvienoto nāciju organizācija jāiesaistās. Bet kāpēc mēs tagad gribam vienu vienotu enerģētisko stratēģiju uzspiest visām valstīm, kuras varbūt pat tam nepiekrīt? Pēter Mārtiņ, képviselő úrnak Paldies, Hans-Peter Mārtins. Vārds jums uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 70. gados, 80. gadu sākumā, ekoloģiskais aklums tiešām bija būtisks aspekts Pasaules bankas darbībā, un mēs dzirdējām līdzīgas runas kā tagad, un arī solījums no Pasaules bankas puses. Viņi solījās mainīties, un gadu desmitus vēlāk mēs redzam, ka dažādās valstīs, jaunatīstības valstīs, situācija ir neizturama. Kur tad ir šie visi projekti? Kur tad ir solārās iekārtas tropu eh, rajonos? Kur tad ir uh, ilgspējīgi izmantojamie meži Amazonas reģionā? Kur ir vēja ģeneratori? Kenijā nekas nav no tā pieejams. Ir noticis tikai tas, ka sistēma Eiropas Savienības līmenī ir vienkārši labi kopēta. Ir lieli interesanti, kas ir bijuši, bet nekas nav pavirzījies uz priekšu. Un tad Mēs brīnamies, ka pilsoņi no jaunatīstības valstīm ir izmisuši un saka, es negribu dzīvot Karību valstīs, negribu, es gribu doties uz ASV vai uz Eiropas Savienību. Mēs brīnamies tad, ka Magribā iedzīvotāji pamazām plūst projām un grib prom. Šāds debats pastāv un šo cilvēku nostāju mēs varam saprast, jo, kad viņi saka, mums pietiek, un ik viens, kurš paskatās uz šo rezolūciju, Eiropas Savienības rezolūciju, saka, nu, tas tiešām tā nevar būt. Mums jārunā daudz skaļākā balsī, skaidrāk jārunā, jāiestājās, jāaicina Pasaules banka kaut ko darīt. Citādi, kāpēc mums ir visas šīs komitejas, attīstības komiteja un tā tālāk? Ja rezultāts ir tikai šāds vienkāršs papīrīts, kas aizkrīt aiz visa šī 70. gada diskusija aizsega. Paldies! Ezzel véget értek a képviselőcsoport. Paldies, saka priekšstādātājs, un ar to mm, tiek slēgtas debates politisko grupu pārstāvjiem. Un tagad pārējām pie citiem runātājiem. Pirmais ir Filips Kačmareks, divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dāns un kungi. Šodien nevienam nav noslēpums, cik svarīgi enerģija jaunatīstības valstī. Paraugāmies uz to, kādas ir enerģētikas cenas Āfrikā. Es domāju, ka visi zina, ka Pasaules bankas loma enerģētikas uh, jomā jaunatīstības valstīm ir visvarīgākā. Mana politiskā grupa lūdza dalītu balsojumu šai eh, rezolūcijā. Mums šķiet, ka rezolūcija pārāk kritizē Pasaules banku. Eh, vai mēs te varam norādīt, kuras ir, eh, kur ir nevēlamie enerģētikas avoti? To attiecināt uz atomenerģiju nav pārliecinoši Un jaunatīstības valstīm jau tā ir ierobežota manevra telpa, ja tās nevar, piemēram, brīvi izmantot citus enerģijas avotus. Tāpēc mums jābūt ir ļoti uzmanīgiem, kādu veidu enerģiju mēs gribam attīstīt. Var tikai uzteikt centiens atbalstīt vietēji līmeņi projektus un nodrošināt enerģētikas diversifikāciju. Mēs gribētu, lai Pasaules banka iegulda atjaunīgais enerģijas avotos. Mums jāpatur prātā galvenais mērķis, un tas ir, cik lielā mērā pieeja enerģijai ļauj cilvēkiem tikt ārā no nabadzības spaidiem. Runājot par vides sociālo aspektu jaunajā stratēģijā, uh, Tie ir ļoti svarīgi. Es ceru, ka Pasaules banka varēs šos mērķus īstenot. Es esmu priecīgs par to, ka komisārs Piebalgs veltīja daudz uzmanības enerģētikas attīstībai jaunatīstības valstīm, un mums vajadzētu atbalstīt šo stratēģiju. Paldies! Paldies! Turpina priekšsēdētājs. Vārds tiek dots Silvijai Adriānai Tičau. Lūdzu! Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Pat labāk 1,4 miljārdi iedzīvotāju nevar izmantot elektrību, viņiem nav pieeja, un 24% no viņiem dzīvo lauku reģionos. Un daļa no tūkstošgads attīstības eh, mērķiem bija tieši saistība ar nabadzības izskaušanu, bet skaidrs, ka līdz 2014. gadam mēs to neizdarīsim. Četri, četriem miljoniem iedzīvotāji ir pieeja elektrībai. Laikā no 2010. līdz 2014. gadam būtu jāsniedz 14 miljardi dolāru atbalsts, lai varētu panākt izsludinātos mērķus. Viens no šķēršļiem e- elektrifikācijai ir, piemēram, paaugstinātās izmaksas uh, elektrības ieviešanai lauka apvidos, tad arī uh, nodokļu stratēģija, un tas attiec arī uz uh, ierobežoto iespēju radīt elektrību, ražot elektrību. Šajās zonās ir, tikai, ir ne tikai jānodrošina uh, enerģijas pieejamība, bet arī pats enerģijas ražošanas process, kas veicinātu arī sociālā līmeņa uzlabošanos. Tika secināts pagājuši gadu, ka vietējā enerģijas ražošana ir ilgspējīgāk no ekonomiskā viedokļa. Un tas arī palīdzētu veicināt uh, enerģijas drošību. Un tā varētu arī ierobežot eh, naftas cenu nestabilitāti. Es uzskatu, ka Pasaules bankai ir jāatbalsta tie projekti, kas veicina enerģijas efektivitāti un enerģijas ražošanu vietējā līmenī pasaules, un šiem aspektiem ir jānodrošina saistības starp dažādām valstīm. Paldies, ar priekšsēdētājs vārds Balčītis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es gribētu pateikties referentei par tās ļoti saulaicīgo šī jautājuma celšanu gaismā, jo enerģijas politika ir svarīga problēma. Enerģijas pieejamība nodrošinātu dzīves līmeņa palielināšanos. Ja enerģija nav pieejama, tad nevar arī sniegt savu ieguldījumu vispārējās ekonomikas attīstībā. Un e, jaunatīstības valstīm nav iespējas ekonomiski attīstīties bieži vien tieši uh, elektrības trūkuma dēļ 1,5 miljārdiem iedzīvotāji nav pieejas elektrībai. 2,5 miljārdu uh, cilvēku pasaulē izmanto bioloģisko biodegvielu. Un uh, Pasaules veselības organizācija ir uh, izplatījusi informāciju par to, ka daudzi cilvēki, miljoniem cilvēki iet bojā nepareizas, neilgspējības e, enerģijas avotu izmantošanas dēļ. Ar oglēm darbināmie, darbināmās spēkstacijas, to dēļ arī jaunatīstības valstis e, ir viens no lielākajām piesārņotājām un šo situāciju nedrīkst eh, pieļaut. Mums būtu jāstiprina šo projektu uzraudzīšana, lai nodrošinātu to, ka eh, projekti pēc iespējas eh, vairāk uzlabo šo cilvēku dzīves līmeni. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Kolēģi, mēs cenšamies beigt šīs debates, un tagad mēs pārējam pie brīvā mikrofona procedūras. Mm, dodu vārdu Palam Rūbigam. Vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, vēlos īpaši pateikties piebalga kungam, kā bijušais enerģētikas komisārs, jūs ļoti labi zināt, kā šai stratēģijai būtu jābūt un tieši saistībā ar attīstību. Daudz tur vēl ir jādara, īpaši tehniskās palīdzības jomā un citos jautājumos. Eiropai nedrīkst būt tikai maksātājs Pasaules bankai, bet arī jānorāda, ka Eiropas Savienībā ir stipra loma. Un tāpēc šis izaicinājums ir ļoti svarīgs skatīties, kā ar šo attīstības palīdzību tiešām var veicināt ģimeņu uzņēmumus, kā var sekmēt mazo vidējo uzņēmumu attīstību, jo daudzi mazie uzņēmumi ir būtiski ekonomikas nesēji un investori. Viens no svarīgākajiem jautājums, protams, ir arī enerģētikas uzglabāšana, un tā ir svarīga lieta šajā attīstības uh, procesā. Paldies! Liels paldies! saka priekšstādātājs. Šons Kelī, lūdzu. Vārds jums vien minūte. Es domāju, varētu sacīt, ka tie, kas vēl ir mūsu vidū šai vēlējā stundā, iestājas par uh, atjaunīgo enerģiju, iespējams saules enerģiju, varbūt tādu dievišķu enerģiju bet šīs diskusijas mani nepārsteidz, jo tās ar vienu turpinās. Komisāra kungs iespējams pazīst eh, šo grūto līdzsvaru labāk nekā jebkurš no mums. Es domāju, te vajadzētu uzsvērt vairākas lietas. Vispirms, eh, vai tās būtu jaunatīstības vai attīstības valstis, ja tās izmanto eh, ogles vai naftu, uh, tad kā, vai mēs varam to finansēt, vai mēs vēlamies to darīt, ņemot vērā mūsu prioritātes. Mēs gribam iestāties par atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Mārtiņa kungs iespējams eh, pareizi sacīja, ka mums ir jārunā vienotā balsī un vairāk jāiestājas par atjaunīgās enerģijas projektiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds komisāra kungam. Piebalga kungam, lūdzu, vārds jums. Es domāju, šīs debats ir ļoti svarīgas, kaut arī tās norisinās vēlā uh, vakar vai pat naktas stundā. Mm. Es domāju, ka Pasaules bankas enerģētikas stratēģija ir uztverama kā iespēja. Tā ir iespēja atbildēt uz enerģijas izaicinājumu. Ja jūs paraugāties uz to, ko saka starptautiskā enerģētikas aģentūra par atjaunīgo enerģiju, tad eh, jūs varat saprast, cik eh, liels ir šis izaicinājums. Pasaules banka varētu izvērst nepieciešamās izmaiņas. Ja mēs paraugāmies uz uh, Savienības uh, vēsturi pirms dažiem gadiem, tas bija ļoti uh, tāds neambiciozs mērķis, ja es pareizi atceros, bet mums ir pareizi jāsaprot lielais izaicinājums pasaules banka šo procesu padara atklāt. Būs eh, enerģētikas eh, nedēļa Vašingtonā. Pasaules banka ir tiešām atvērta jaunajām idejām. Un ja mēs būsim ierosinātāji, tad arī Pasaules banka jutīsies spēcīgāk. Un mums ir šis process jāvirza ar atvērtām sirdīm un jānāk klajā ar ļoti ambiciozām idejām Pasaules bankai, jo arī izaicinājums ir liels. Šis tiešām ir sākuma punkts. Es domāju, galvenokārt mums jāskatās uz enerģijas pieejamību. Tas nozīmē ne tikai to, ka enerģija ir pieejama, bet arī to, ka tā ir ilgspējīga, stabila ja mēs paraugāmies uz tendencēm pēdējo gadu laikā, ar tām, uz tām valstīm, ar kurām mēs sadarbojamies, tad redzams, ka Pasaules banka ir arī izvērsus liels izmaiņas. Arvien vairāk notiek urbanizācija un arī tai būtu jābūt stratēģijas sastāvdaļai. Bet ja jums uh, ja jūsu rīcībā ir 200 miljoni eiro šai stratēģijai, tad jūs nevarat darīt pārāk daudz. Tātad mums ir jādomā pakāpeniski. Un es domāju, ka Eiropas zīmolim ir jābūt atjaunīgajai enerģijai. Un kā tāda Pasaules banka varētu darīt vairāk ne tikai tā, tā ziņā, lai cilvēkiem būtu pieejama enerģija, bet arī, lai tā būtu atjaunīga. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, komisāra kungs. Un nobeigumā es izteikšos ungāriski, saka priekšsēdētājs.